Uh, colleagues, shall we start? Kolēģi, sāksim darbu. The colleagues, we're, we're not very numerous yet. Jāsaka, šķiet daudz vēl nav ieradušies, bet, nu, cerams, ka darba gaitā ieradīsies kolēģi, tik līdz būs ildoši Briselē. Pirmais darba kārtības punkts, darba, kārtība pieņemša, darba kārtības pieņemšana vai kādam būtu komentāri? Ja ne, tādā gadījumā uzskatām darba kārtību par pieņemtu esošajā redakcijā. Sofāno kundze, lūdzu. Grābu porre. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu kāds jautājums par darba kārtību. Gribētu jautāt attiecībā uz balsojumu rītdien par Makavēju ziņojumu. Jūs jau noteikti zināsiet, ka rītdien ir paredzēts balsojums. Pulksten 15. bet ir paralēli vēl viena sanāksme. Būs arī Malstroms kundzes prezentācija. Un mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar citu valstu parlamentārieši. Tādēļ rītdienas sanāksmi mēs nevaram atcelt, bet es piedalos gan Krim, gan Libe komitejās, esmu referente un strādāju, un tāpat kā citi kolēģi, es negribētu, lai situācija ir tāda, ka nevaru piedalīties sanāksmē. Esmu jau konsultējusies par šo jautājumu ar Krim koordinatoriem, tādēļ gribētu piedāvāt sekojušu priekšlikumu vai nu Krim balsojums būtu no 9 līdz 10.30 Libe komitejā, tad mēs varētu nobalsot, vai arī Makavēja ziņojumu mēs varētu balsot 11. tad, kad būs pabeigts darbs Krim komitejā. Nu, gribēju vienkārši atkārtot, ka gribu reāli iesaistīties darbā un negribu, lai situācija būtu tāda, ka nevaru piedalīties un diskutēt ar citām dalībvalstīm. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Nu, ja referents nepiedalās sanāksmē šobrīd, tad es nedomāju, ka mums vajadzētu pieņemt par to lēmumu. Turklāt, cik noprotu, ir notik notikušas konsultācijas par šo priekšlikumu, nav panāks balsu vairākums. Tā atbalstam, es, protams, saprotu problēmu, bet neatkarīgi no tā, kā organizējuma balsošana problēma nekur nepaliks, jo komitejas notiek uh, paralēli. Arī man pašai ir pulksteni trijos būtu jāpiedalās citas komitejas darbā, tādēļ, nu, šķiet, vienkārši nevar atrisināt šo problēmu. Un jāsaka, es negribētu lemt par šo jautājumu, kamēr referents pats nav klāt. Šobrīd tādēļ um, nemainīsim neko. Maķie kundze. Priekšsēdētāji. Gribētu aicināt likt uz balsojumu šo jautājumu, ko piedāvā Alfano kundze, konsultēties ar koordinatoriem un pašai neizteikties. Paldies! I, I nu, es jau pati neslēdzos par labu vai pret. Man vienkārši šķiet, ka ir labāk pieņemt šādu lēmumu tad, kad piedalās arī pati referenti sanāksmē. Es nedomāju, ka tas ir pat daudz prasīts. Vai tad varam vienoties, ka uz sanāksmes beigās skatīsim šo jautājumu, tad, kad vismaz varēsim referentē pajautāt, kāds ir viņas viedoklis? Šeit ir runa par balsojumu atlikšanu no 15. uz pusvienpadsmit. Lībe parlamentārieši būs klāt jebkurā gadījumā, jo sanāksme notiek no 9 līdz 18.30 mūsu komitejā, bet Krim komitejā. Mm ir paredzēta starpparlamentāra uzklausīšana ar 35 nacionālo parlamentu pārstāvjiem, komisāru Malmstrēm, un šī uzklausīšana ir paredzēta jau pusgadu iepriekš. Šī uzklausīšana ir ļoti svarīga, un protokola ziņā, manuprāt, uztvērt 35 eh, Nacionālo parlamentu deputātus tukšā zālē, tāpēc, ka šeit trijos būs balsojums, manuprāt, uh, nav visai pieņemami. Well, I, I, again, I would propose... Atkārtoju. Atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk, pēcpusdienā, kad mēs varēsim iepazīties ar kalendāru un arī sazināties ar referentiem. Tāpēc pie, lēmumu pieņemsim šodien pirms pusseptiņiem. Un, manuprāt, būtu jādzird referentes viedoklis. Neliela piezīme par datu aizsardzības debatēm pēcpusdienā kas būs kopīgās debatas. Sāksies ar regulu un pēc tam turpināsim ar direktīvu. Nākošais darba kārtības punkts ir Kērom Eiropas pamatiesība aģentūras direktora prezentācija. Pēc pamatiesību aģentūras prezentācijas pārvaldes vēstules par nodomu pagarināt direktoru mandātu, un tāpēc ar prieku mēs uzņēmām Kerumu kungu šodien. Vai jūs varētu minūti pagaidīt? Saka priekšsēdētāji. Keruma kungs ir vadījis pamat aģentūru gandrīz jau piecus gadus, kopš 2008. gada jūnija, un termiņš drīzumā beidzas, tāpēc es aicinātu jūs 15 minūšu garumā izklāstīt savu kandidatūru un doties pie deputātiem uzdot jautājumus. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Dargi deputāti, man ir liels prieks šodien piedalīties jūsu sanāksmē. Pēc priekšlikuma no valdes puses pagarināt manu mandātu vēl uz trim gadiem, kāds noteikts regulā. Un man bija arī liels prieks uh, pirms dažiem mēnešiem tikties ar Libe komitejas pārstāvjiem mūsu ēkā Vīnē, mūsu telpās, un mēs noturējām ļoti labu viedokļu apmaiņu. Mūsuprāt, tā bija patiešām vērtīga, un tajā pašā laikā tai sekoja arī tūlītēji rezultāti. Tādēļ es ceru, ka arī nākotnē mums izdosies līdzīgi rīkoties. Kad pirms pieciem gadiem sēdēju šeit, tepat, pirms tika pieņems gala lēmums par pirmo reizi, kad tiku nozīmēts par aģentūras direktoru, es jums solīju, ka radīšu, un tagad citēju, Eiropas a, struktūru cilvēktiesību aizsardzībai, kontaktpunktu, kur augstā līmenī konsultēties, strādāt tehniski un inovatīvi pieiet cilvēktiesību aizsardzībai un radīt vietu, kur nodrošināt um, iedvesmojošas diskusijas par jautājumiem, kas mums visiem rada bažas. Šodien varu jums teikt, ka šo darbu esmu paveicis. Un tā varu teikt tādēļ, ka pavisam nesen saņēmām ārēju izvērtējumu ziņojumu, kurā uh, pamatā ir šāds pats svarīgs secinājums izdarīts. Gribētu arī norādīt uz dažiem no mūsu panāktajiem rezultātiem šo piecu gadu laikā. Mums ir izdevies izveidot unikālu uh, informācijas kopumu par pamattiesībām, kas ir salīdzināms, analizējams un analizējams visās Eiropas Savienības 27, 27 valstīs. Kad uzsākām darbu 2007.-2008. gadā, bija pieejams ļoti mazs datu apjoms šajā jomā, un šie dati nebija salīdzināmi Eiropas Savienības līmenī. Mūsu mērķis ir bijis sniegt uh, informāciju un pierādījumus, lai varētu pieņemt politikas lēmumus, balstoties uz pierādījumiem, arī pamatiesību jomā. Esam veikuši juridiskus um, pētījumus, sociālus pētījumus, beig, izstrādājuši aptuveni simts ziņojumu šajā piecu gadu laikā, un tie ir par ļoti plašu jautājumu klāstu saistībā ar pamattiesībām. Šie ziņojumi kalpo par pamatu atzinumiem, datu lapām un šāda veida salīdzināmiem rezultātiem, kas nonāk beig beigās pie jums un ceru kalpo par pamatu un tiek izmantot arī parlamenta darbā. Mūsu salīdzināmās datu apkopošanas un analīzes vērtība tika apstiprināta arī šajā ārējā ziņojumā kur vairāk nekā 300 iesaistītās puses, tajā skaitā arī Eiropas parlamenta deputāti, komisijas, padomas un dalībvalstu pārstāvi sniedz savu ieguldījumu. Otrs mūsu sasniegums, par ko gribētu stāstīt. Pamatiesība aģentūra ir kļuvusi par uh, spēlētā, pie kā vēršas uh, citi augsta līmeņa lēmumu pieņēmēji. Mēs sasaistām kopā iesaistītās puses un mēģinam uh, paaugstināt Eiropas Savienības pamatiesību politikas lomu. Pēc dažām nedēļām jūnijā mēs uh, tiksimies ar dažādiem ekspertiem, kas veicinās uh, likuma spēku Eiropas Savienībā, iesaistot informētās un iesaistītās puses. Un arī Tavares kungs no jūsu komitejas piedalīsies šajās diskusijās Vīnē. Pirms divām nedēļām savukārt mums bija pamattiesība platformas tikšanās Vīnē, kur tikās ne tikai 250 NVO pārstāvi, kas pārstāv ļoti plašu uh, pilsoniskās sabiedrības jomu, bet arī trīs parlamenta deputāti, vairāk pārstāvi no komisijas, īrijas prezidentūras pārstāvi, Eiropas padomes, eh, ekonomiski SAO pārstāvi un ļoti daudzas citas iesaistītās puses cilvēktiesību jomā šis fórums ir dinamisks fórums, kur runāt par pamattiesībām, par jautājumiem, kas ir svarīgi mums visiem. Pamattiesību platforma ir kalpojusi par iedvesmas avotu līdzīgām platformām gan Frontex, EASO, kā arī uh, pret kontrabandas koordinātoru platforma. Kopumā jāsaka, esam izstrādājuši ļoti labu sadarbību arī ar citām aģentūrām, jo īpaši, cilvēki, jo īpaši tieslietu un iekšlietu jomā. Piemēram, esam snieguši savu ieguldījumu Frontex cilvēktiesību stratēģijas īstenošanā. Un arī citas aģentūras, kas nav tikai iekšlietu tieslietu jomā. Piemēram, pagājušajā gadā kopā ar slimību kontrolas aģentūru Stokholmā izstrādām kopīgu ziņojumu. Un varbūt jūs jautāsiet, kādēļ uh, slimību kontrolas aģentūrai sadarboties ar pamatiesību aģentūru, bet atklājas, ka viņi darbā bieži sastopas ar uh, pamatiesību problēmu jautājumiem, viņiem noderētu mūsu zināšanas, un tādēļ mēs kopīgi izstrādājam šo ziņojumu. Un arī mūsu ziņojumos ir daudz elementi, kas saistīti ar viņu darbu. Nu, piemēram, šķēršļi, kas saistīti ar piekļuvi ves, uh, veselības aprūpas pakalpojumiem, uh, Roma, Romu kopienas pārstāvjiem vai migrantiem, Un nobeigumā vēl pēdējā lieta, ko gribētu minēt. Kad bija pie jums pirms pieciem gadiem, daži no jums jautāja, kā jūsuprāt vērtējuma sadarbība ar Eiropas padomu. Arī šeit gribētu runāt par ārējo izvērtējumu, un tur tika norādīts, ka sākotnējā skepse no Eiropas padomas puses par šo jauno iestādi, nu, ir pārtapusi par tādu entuziastisku sadarbības vēlmi Un gribētu minēt, ka kopā ar Eiropas cilvēktiesību tiesu esam publis, publicējuši divus pētījumus. Pirmais no tiem bija ir, ir par diskrimināciju, kas ļoti pozitīvi tika uztverts uh, visās dalībvalstīs, un otrs pētījums uh, pēc mēneša tiks publicēts par patvērumu un migrācijas jautājumiem. Bet mēs savus datus un analītiskos datus uh, esam um, iestrādājuši un sadarbojamies ar Eiropas padomu gan saistībā ar LGBT jautājumiem, um, vardarbību pret sievietēm un citu, citiem plaš, citu visā plašu jautājumu loku. Trešā lieta, ko gribētu minēt, paralēli mūsu darbam, izstrādājot struktūru, strādājot pie pamatjautājumiem, Mēs, protams, esam izveidojuši arī savu mītni Vīnē, izstrādājuši mūsu iekšējo procedūru, um, nolīguši papildus darbiniekus, un sākumā mūsu kolektīvā bija 30-35 darbinieki, un nu esam vairāk nekā 120. Un arī šī iemesla labad bija nepieciešams pielāgot mūsu organizatorisko struktūru, lai varētu cīnīties ar jauniem izaicinājumiem un uzdevumiem. Mums bija jāizveido nepieciešamās labklājības. Um, rīcības programmas, uh, cīņa ar vardarbību, būd, um, arī budžeta plānošanu nācās izveidot un citus līdzīgi advancētus instrumentus. Es, protams, zinu, ka daži darbinieki nav īsti apmierināti par to, ka tika mainīta pilnībā iepriekšējā procedūra. Un es arī zinu, ka daži par šo savu nepatiku ir norādījuši arī jums. Gribu izmantot šo iespēju un, garan, un teikt jums, ka es garantēju, ka darām, kas visu mūsu spēkos, lai uh, atrisināt šos jautājumus ātrā un profesionālā veidā. Ar lepnumu varu teikt, ka pamatiesību aģentūrai ir ļoti tādas struktūrētas, robustas procedūras, un 2012. gadā aģentūra bija vienīgā Eiropas Savienības aģentūra, uh, par kuru revizijas palātai nebija nekādu komentāru. Cits Eiropas Savienības iestādes nu ir pārņēmušas nevienu vienu administratīvu budžeta plānošanas instrumentu, ko mēs esam izstrādājuši šo gadu gaitā. Mēs ticam, ka tikai ar spēcīgu un efektīvu iekšējo struktūru mēs varam panākt tādus augsta līmeņa rezultātus, pie kādiem esam nonākuši. Un pirms savas runas beigām sākumā gribētu pavisam īsi vēl runāt par nākotnes iecerēm. Viens no ārējo, ārējā izvērtējuma secinājumiem ir tāds, ka pamatiesību aģentūru varētu pat lielākā mērā vēl izmantot runājot arī par likumdošanas procesiem Eiropas līmenī. Bet, kā jūs noteikti zināsiet, tad aģentūra vēl aizvien ir atkarīga no Eiropas Savienības iestāžu pieprasījuma. Kā jau priekšsēdētājs uh, uh, mums paziņoja, kad bija ciemos pie mums Vīnē pirms dažiem mēnešiem, viņš norādīja, ka mūsu atklājumi un informācija ir aktuāli, domājot par politikas jautājumiem, ko jūs pārunājat savā komitejā. Mēs katru gadu sniedzam jums ziņojumus par uh, Romu integrācijas stratēģijas izvērtējumu, esam piedāvājuši datu saistībā ar um, naida noziegumiem, kas ir paralēli jums, jūsu um, diskusijām plenārsesijā pavisam nesen. Visā 2012. gadā mēs izstrādājām visaptverošas atzinumus, ko jums sniedzām vismaz trijos gadījumos, tīri balstoties uz jūsu konkrēti veikto pieprasījumu. Jautājums, kā tālāk rīkoties, kā pavir, panākt progresu, vēl lielāku progresu? Šeit sākumā praktiskā līmenī es ieteiktu nodrošināt uh, pastāvīgu viedokļu apmaiņu ar parlamenta referentiem, lai informācijas apmaiņa būtu efektīvāka un, jūs, un piemērot, pielāgot jūsu darbam un vajadzībām. Manuprāt, daudz ko esam jau panākuši, bet darba vēl pietiek. To vienmēr ir iespējams uzlabot un a, efektīva un pastāvīga informācijas apmaiņa mums palīdzētu. Vēl kāds atklājums. Mēs, mums vajadzētu sa, stiprināt mūsu savstarpējo sadarbību ar dalību valstīm atsevišķos jautājumos, bet te mums ir konkrēti ierobežojumi saistībā ar to, ko varam paveikt. Un tas pavisam vienkārši saistīts ar resursiem. Tomēr ir vairāki tādi viedi, inteliģenti veidi, kā varam rīkoties. Mēs esam veikuši eksperimentus, izveidojot mazas darba grupas dalībvalstīs. Nu, kā piemēram, jautājumā par Romu kopienas indikatoriem, kā vērtēt uh, valsts stratēģijas efektivitāti. Esam arī izveidojuši darba grupu saistībā ar nelikumīgo migrāciju, kur piedalās iekšlietu ministri, kā arī jau strādājam pie darba grupas uh, sadarbībā ar dalībvalstīm par naida uh, noziegumiem un kā policija reģistrēt šāda veida noziedzīgs nodarījums. Nobeigumā gribētu runāt par potenciālu pamatiesība aģentūras regulējuma pārskatu. Mūsu diskusiju gaitā, par, runājot par daudzgadu finanšu schēmu, ir kļuvis skaidrs, ka ir nepieciešams pielāgot Lisabonas līgumam šo regulējumu, lai pamatiesība aģentūra būtu tāda starp pīlāru aģentūra, pilntiesīga aģentūra. Un trešā pīlāra izslēgšana ir ļoti sarežģīti savietojams solis, paturot prātā aģentūras mērķi, un es ceru, ka izdosies panākt progresu šajā jautājumā. Un tajā pašā laikā tiks domāts arī par to, lai harta kļūtu par tādu normatīvo mugurkaulu aģentūras darbā. Nobeigumā gribētu teikt, ka man patiešām liels prieks un gribu jums teikt paldies par to, ka devāt man iespēju piedalīties darbā pie pirmās 21. gadsimta pamatiesību sargājušās iestādes. Man ir ļoti laba kolēģu komanda Vīnē, kas pastāvīgi ir mm, norādījuši, ka ir gatavi paspērt šo papildus soli citiem pretī un kas ir izmantojuši savu profesionalitāti, veidot šo unikālo Eiropas Savienības iestādi. Protams, gribētu izmantot arī šo iespēju un pateikties jums, paldies Libe komitejas biedriem par izrādīto atbalstu un uh, konstruktīvo sadarbību, kas mums ir bijis šo piecu gadu laikā. Lielas paldies! Thank you, Mr. Kerum. Uh, I have... Paldies, Kerum kungs. Man ir tagad pieteikušies četri runātāji, gribētu es iekļaut arī pati sevi, Romero Lopesa, Gincež, Dano un Jarokā. Vai vēl kāds grib pieteikties? Nē, tādā gadījumā Lūdzu visus izteikties īsi, jo aptuveni desmit minūtes ir mūsu rīcībā. Gensis kundze, mēģināšu izteikties īsi. Pirmkārt, gribētu piemirēt, ka sākotnējās aģentūras izveidošanas izmaksas nozīmēja tajā kritiskajā periodā, kas bija veiksmīgs un par kuru jūs runājāt, bet gribu augsti novērtēt jūsu darbu ar NVO. Es piedalījos jūsu iepriekšējā sanāksmē. Un arī nozīmīgi tas Eiropas Savienības institūcijām ir veidot partnerattiecības ar NVO. Un ir būtiski tas jūsu darbām, gan sa saņemt informāciju, gan būt ar savu pārstāvību konkrētajās vietās, veicinot cilvēktiesību kultūru. Bet gribētu pieminēt dažus aspektus, kurus mēs esam apsprieduši šeit par ierobežojošo interpretāciju hartai un kā jūs ar šo hartu strādājat. Gribu uzdot arī jautājumu par to, kā jūs cik plaši iedomājaties turpināt sekot demokrātijas un tiesiskuma sekošanai dalībvalstīs, un šis jautājums aizvien vairāk tiek apspriests Eiropas Savienībā. Uh, Un tas ir pilnīgi noteikti nepieciešams, lai varētu atrisināt tā saucamo Kopenhāgenes dilemmu. Un tāpat vēl viens jautājums, ļoti īsts jautājums, kā jūs varētu veicināt eh, vairāk, plašāk eh, cilvēktiesību hartas sieviešu Eiropas Savienības valstīs. Paldies, Romero Lopes, kundze. Paldies, eh, direktor kungs. E, klātbūtne. Un no manas puses jautājums attiecās uz dzimumu vardarbību un sieviešu tirzniecību. Viļņas dzimumlīstiesības institūts ir veids pētījumu pār um, vardarbību pret sievietēm un ir iecerējis veidot laboratoriju, lai pētītu vardarbību, kas tiek piemērota pret sievietēm ģimenes vidē un ārpus tās, jo slikta izturēšanās pret sievietēm, tirsniecībā sievietēm ietekmē sievietes ārpus ģimenes galvenokārt. Un man, kā da, ir kapacitāte aģentūrai pieprasīt no valdībām saņemt datus, kurus mēs prasām šeit Eiropas parlamentā, esam vienmēr prasījuši dat, statistiku. Uh, ko var iekļaut Eirostatā. Mēs zinām, ka valdībām nav nekāds intereses atvieglot piekļuvu šiem datiem, taču aģentūra varētu saņemt šādu e, informāciju, lai mēs varētu saņemt informāciju gan par vardarbību pret sievietēm, gan tirzniecību ar sievietēm. Vai aģentūra ir domājusi par šiem jautājumiem? Paldies, Ždanoks kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai īsi paziņojumi. Es biju referente par e, daudzgad finanšu schēmu. Mēs zinām, ka sākotnēji bija problēmas ar šo jautājumu padomē, bet tās ir atrisināts un mēs varam sadarboties pilnībā ši, šajos ietvaros. Protams, mēs nesam nevienā ne otrā pusē īsti apmierināt, jūs lietojāt vārdu Lisbonizācija, un es novēlu gan jums, gan mums Libe komitejai panākums turpmākajā darbā, un pirmkārt mums ir jāgroza eh, pamat noteikumi, tas ir mūsu galvenais uzdevums, un es pilnībā atbalstu jūsu amata termiņa pagarināšanu, jo mēs zinām, ka darbs noritēja efektīvi, ņemot vērā turklāt noteikumu uzspiestos ierobežojumus, un mēs novērtējam jūsu darbu, kas ir paveikts šajā situācijā. Paldies, pēdējais runātājs Jārokas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties organizācijai par darbu pēdējo gadu gaitā. Un ir izskanējuši vairāki jauni temati, viens no tiem - Romu jautājums. Nacionālās Romu stratēģijas skatītas padomē komisijā parlamentā. Jūs bijāt atbalstoši un turpināt atbalstīt, un es gribu uzdot jautājumu un gribu aicināt atbalstīt FEM komiteju saņemt datus par vistrūcīgākajiem reģioniem parlamenta novērtējumu ziņojumu sagatavošanai. Tuvāko mēnešu laikā mēs organizēsim faktu konstatācijas misiju Horvātijā, un es gribu pateikties jums par materiāla saņemšanu vēl pirms mēs dodamies uz vietas. Tāpat arī mēs esam gandarīti par to, ka papildus prioritātēm nodarbinātība mājoklis mm, jūs e, uzkrājat datus par cilvēku tirzniecību un vardarbību e, ģimenē. Mēs zinām, ka jūsu rīcībā jau ir dati par 11. gadu, un šie dati varētu būt noderīgi mums gatavojot lielo FEM ziņojumu. Un mēs gribētu visu to sagatavot uz nākošā gada sieviešu dienu. Tāpēc būtu vēlams, lai šos datus mēs varētu saņemt mazliet ātrāk, un es gribu pateikties jums par jūsu ieguldījumu un cerīgi raugos uz sadarbību ar jums nākotnē. Paldies, vai ir kāds pēdējās minūtes pieteikums? Nē, tādā gadījumā mani jautājumi. Un sākotnēji. Es arī gribu pateikties par paveikto darbu. Turklāt eh, jūs prezentēsiet vēl vienu ziņojumu nākošajā nedēļā par homofobiju, kas ir lielisks, bet tagad trīs jautājumi no manas puses, no kuriem pirmais ir daļai politisks par eh, jūsu organizācijas eh, lomu un jūsu direktora lomu. Jūs esat palīdzējis to izveidot. Un, manuprāt, tas bija arī Kingas Goncas jautājumā daļēji iekļauts. Pamatiesība aģentūra. Vai tai ir jābūt pamatiesības sunim vai pētījumu dienestam? Mēs runājam par analītisko darbu, ko mēs visi novērtējam, mēs to izmantojam, mēs vēlamies dzirdēt jūsu viedokļus. Bet tad mums ir jāsaprot, ka e, frā loma ir ierobežota uz pētījumu dienestu. Varbūt mums būtu jādomā par lisbonizēšanu šeit, jo es sagaidu, ka pamat tiesību aģentūra uzņemas eh, sargātāju lomu. pamatiesībām, jo kāds tad ir praktiskais pēcdarbs eh, lieliskajiem pētījumiem un ieteikumiem, ko jūs sagatavojat? Vai mēs redzam kādus uh, Eh, samazināšanos eh, cilvēktiesību pārkāpumiem dalībvalstīs, jo mēs par romiem runājot, mēs redzam, ka izraidīšanās turpinās, homofobiski akti turpinās, vardarbība pret sievietēm notiek. Kā jūs domājat pārveidot frā par sargātāju lomu pamatiesībām? Nākošais jautājums oficiālo nosaukumu nevar tagad atcerēties zinātniskā padoma vai kaut kas līdzīgs, jo dažkārt man šķiet, ka cilvēki vai organizācijas šajā padomē vai komitejā dažkārt nesakotām pamattiesībām, ko mēs, par kurām mēs šeit lemjam, pie, vai neveidojas situācija, ka ir padomes, kas cilvēktiesība padomes, kas cie, necieš LGBT, vai ir nostājas pret preses brīvību. Mans pēdējais jautājums par administratīvo pusi runājot Jūs sacījāt, ka atsevišķi personāla locekļi nav mierā ar jaunajām darba metodēm. Ir mēs eh, to neslēpsim šeit. Es gribētu sacīt, ka ir vairāk nekā neapmierinātība eh, no personāla puses ir bijuši tiesvedības gadījumi, un ņemot vērā faktu, kā pastāv šī nepārtrauktā baumu straume vajadzētu to izkliedēt. Parlaments ir lūdzis sakārtot šos jautājumus, un es gribētu saprast, kas tad ir īsti izdarīts, lai tiktu galā ar nemieriem un atrisinātu jautājumus aizskaršanas gadījumos pamatotas vai nē, lai visi varētu justies drošā darba vidē, jo, manuprāt, Darba kultūrai ir jāmainās, un es uzskatu, ka mans pienākums bija par to izteikties. Paldies! Vārds jums tagad. Thank you very much for, for these questions. Uh, Paldies par jautājumiem. Es mēģināšu vienu pēc otru atbildēt. Vispirms Kinga kundz, kundzei. Ļoti labi jūs atkal satikt, atkal pamatiesības platformas tikšanās. Un kad Eiropas parlamentārieši ir, tas ir ļoti labi, jo pilsoniskās eh, sabiedrības pārstāvim tas ir ļoti pozitīvi. Un kad parlamentārieši un prezidentūras ierēģi var tikties ar sabiedrību un pārmīt domas, kādas mums ir kopējas bažas, it sevišķi naidu noziegumiem, kas arī sedz vairāks jautājums. Un mēs ceram, ka jūs biežāk mūs apciemosiet par ierobežojošo interpretācijas par līgumu. Mans personīgais uzskats, kad es uzņēmos šo amatu, es kā jurists, kā ierednis, es iekļaujos pamatnoteikumos, bet es arī drusku vairāk mēģinu padarīt. Un, kad es biju pirmais direktors, tad ir vienkārši ir jāpārbauda robežas ko šī iestāde var paveikt. Un kā notiek, kad ir not, saskarās ar realitāti. Un kā mēs varam pievienot to vērtību, pievest tieši cilvēktiesības jomā. Tātad pirmos gadus mēs meklējām, kur mēs varam dot pievienoto vērtību Un es domāju, ka mēs esam atraduši savu nišu. Un es domāju, ka mēs tā turpināsim arī nākotnē, ja manu mandātu pagarinās. Un arī tas pats ar hartu, kur pirmā periodā mēs runājam par mēdī brīvība un ir attīstība šajā jautājumā. Mēs tagad runājam ar komisiju par dažādiem jautājumiem, mēs pārbaudām, mēs mēģinām un mēs ņemam atsevišķas lietas. Regulāri runājam ar koordinatoriem, lai uzzinātu, kāda ir konkrētie jautājumi un kāda ir loma, aģentūras loma. Jūs arī minējāt Kopenhāgenes dilēmu, un šeit, kā jau es iepriekš minēju, mums ir seminārs vai simpozijas jūnijā, kur mēs apvienosim vairākus ekspertus no komisijas un no parlamenta pārunāt kādus jautājumus mums tieši ir jāizskata, kādi ir indikātori, lai uzzinātu, vai lietas iet pareizā virzienā. Ja ir jautājumi par otro pāntu vai juridisko, juridiskiem noteikumiem, es ļoti gaidu šīs diskusijas par tiesību sargu neatkarību pa ziņojumiem par naidu noziegumiem. Un tāds ir lietas, kur mēs, mēs sajūtam, ka to mums ir jāpiestrādā, lai aizsargātu demokrātiskās vērtības dalību valstīs. Un mēs gribam, lai aģentūra būtu pieejama. Un ir elementi šajā sistēmā, kur mēs vajadzētu veikt veicināt cilvēku tiesības dalībvalstīs, mums ir jārunā ar NVO, un tad mūsu ierobežotais struktūra vīna, jo mums ir grūti izpo, izpo, izplēsties, un mēs runājam ar sociālajiem darbiniekiem, mēs runājam ar ārstiem un pašvaldībās, kur viņi cilvēki dzīvo un kur viņi strādā. Un tad Lopes kundzei par vardarbību ģimenē. Mēs, es domāju, jūs ziniet, mēs veicam aptauju, lielākā aptauja, kas ir veikt Eiropas Savienībā par vardarbību pret sievietēm, ne tikai vardarbību ģimenē, bet darba vietā. Un mēs arī ceram ka tas stimulēs pieņemšanu. Istanbuls konvencija, bet arī palīdzēs tad dalību valstīm uzzināt, kā reaģēt šādos jautājumos, kādu soļi jāspēr. Ir dalību valsts, piemēram, Spānija, kam ir ļoti padziļināta datu vākšana, bet lielākā daļa dalību valstīs nav tādu datu ievākšanu. Un tātad mēs ceram, ka mūsu darbs var tiks, tiks izmantots, lai nostādītu indikātors, rādītājs, ko dalību valstīm vajadzētu, kādus datus dalību valstīm vajadzētu ievākt, un par tirdzniecību, par bērnu tirdzniecību, un mēs uh, piestrādājam ar Eiropas komisijas koordinatoru par. Mēs koordinējam bērnu tirdzniecību šajā jautājumā. Un arī paldies Ždanoks kundzei par jaukiem vārdiem. Mēs esam laimīgi, kad ietvars ir vietā, bet runa par Romu, es jums nodošu priekšlikumu, kā iet uz priekšu eh, saistībā ar Roma sievietēm, bet es gribu izmantot šo iespēju ļoti īsi pateikt, ka viens no mūsu izaicinājumiem ir, kad mums ir ļoti svarīgi dati un daudz zināšanas, un šie dati varētu tikt izmantot jūsu debatēs un dalību valstīs, bet mēs cīnāmies, lai mums būtu resursi, lai varētu izplatīt visus šos datus. Mēs meklējam cits veids, kā sadarboties ar Amerikas universitātēm, bet es to jums nodošu ar kaut kādu laiku grafiku. Loma, aģentūras loma, ko priekšsēdētāji minēja, es domāju, ka mēs esam gājuši uz priekšu, mēs vairs neesam tikai uzraugi un ne tikai pētījumu aģentūru, bet mēs dodam padomus, kas ir bāzēts uz pierādījumiem. Mūsu aptaujas, mūsu pētījumi ir mums snieguši datus, bet mēs neesam apmierināti tikai ar to, bet kā mēs varam tagad nodot šos datus vai nu šajā komitejā, vai kādā dalību valstī, vai komisijas ierēģiem un arī mēdījiem un arī sabiedrībai nodot šo informāciju. Jā, ir taisnība, ka pirmajā laika posmā mēs esam izdevuši daudz naudu, lai veiktu pieredzi un savākt datus, jo tas ir unikāls veids, kā ievākt datus par LGBT Tas ir pirmais tāda veida aptauja Eiropā, kad vardarbība pret sievietēm par Roma aptaujām, un tās ir, iztē, tur mēs esam iztērējuši lielāku <laughs> daļu līdzekļus. Es to beigšu, saka runātājs. Jūs esat pieņēmuši darbības, un e, mēs varam darīt vairāk, un es ceru, ka nākotnē mēs varēsim sadarboties, lai uzzinātu, kas jums ir vērtīgs un kādus pakets jums ir vajadzīgs. Un tad mēs nākotnē varēsim uzreiz sniegt vairāk informāciju un apstīties mūsu datos, un tad nodot e, ziņojums, pie, piemēram, par naidu noziegumiem, par cilvēku tiesības lomu un dažie spēlētāji. Mums bija ļoti šaura cilvēku tiesību lomu, bet vai mēs gribam plašāku lomu ar pilsoniskos sabiedrības piedalīšanos. Un mēs izlēmām, ka otro būtu labāk, un Tur mums radās vairāk jautājumu, un mēs uzstādījām vadlīnijas, kā nodarboties pamat cilvēktiesības jomā, un ir vajadzīgs viens NVO, un arī par LGBT, un mēs nepārtraukt pārdomājam, kā mums ir jārunā šīs lietas, kā mums ir jārisina šos jautājumus, un tad no visjaunākās pamat cilvēktiesību platformas. Mēs esam skatāmies atkal citas pieejas. Mēs esam ļoti aktīvi, mēs gribam iesaistīt vairākus dalībniekus, bet mums ir arī jābūt cienī, cienīgs dialogs. Ja ir runa par ziņotāju politiku, tad mēs to veidojam ar uzraudzības padomi, Un tas ir arī pabeigts. Ir arī viens gadījums, kad bijis pārunas tiesā, kas notika 2. maijā, un tagad mēs gaidām lēmumu, bet savādāk es domāju, ka mēs progresējam. For... Lielas paldies! Paldies, ka ieradāties pie mums šodien. Esam pabeiguši šo darbkārtības punktu, bet nu ne, jau nedaudz kavējamies, tādēļ pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. kas ir noziedzīgi iegū, iegūt līdzekļu iesaldēšana un konfrontācija Eiropas Savienībā. Makovies kundze ziņojums. Mums ir aptuveni stunda atlikusi šī darba kārtības punkta skatīšanai. Redzu, ka komentāru nav par to. Tas nozīmē, ka uzklausīsim parlamenta juridiskā dienesta prezentāciju par direktīvas priekšlikumu saistībā ar iesaldēšanu konfiskāciju. Par šī komiteja ir lūgus šāda veida atzinumu. Pēc tam atgriezīsimies pie jautājuma saistībā par laiku, kad balsu, notiks balsošana. Juridiskais dienests šobrīd precizēs, kāda ir juridiskā dienesta nostāja par tiesisko pamatu, kā arī potenciālo uh, šī instrumenta aptvērumu saistībā ar to, kāda, kāda konfiskācijas veidi ir ietverti tiesiskajā pamatā, un tiks runāts arī par aktīvu atkārtotu izmantošanu. Došu vārdu Kajolas kungam no juridiskā dienesta, un pēc tam lūksim komentēt refore, referenti, ēnu referentus un arī citus uh, delegātus, kas gribēs iesaistīties debatēs. Kajola kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Mēģināšu pavisam īsi iepazīstināt jūs ar atbildēm uz četriem jautājumiem, kas tika uzdot juridiskajam dienestam saistībā ar direktīvas priekšlikumu par uh, noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu konfiskāciju Eiropas Savienībā. Pirmais jautājums, kas ir saistīts ar pierādījumu un tiesiskā pamata iespējami, iespējamo līdzsvaru. Kas attiec uz 82. panta otro punktu un 83. panta pirmo punktu, uh, par tātad līgumā par Eiropas Savienības darbību, lai šos pants varētu izmantot pareizi kā tiesisko pamatu. Tāda procedūra, ka, kas būs paredzēta direktīvas priekšlikumā, tur ir jābūt krimināla procesam, un tas, ka nodarījums, kā arī sankcijas atbilst kriminālu nodarījumu un sankciju iezīmēm, uh, un tiek runāts par noziedzības uh, jomu, kas atbilst smagiem noziegumiem pārobežu dimensijā 83.1, 83.3. panta pirmais punkts. Un šāda veida konfiskācijai ir jābūt skaidrs, ka tā ir ietverta juridiskās bāzes aptvērumā, kur ir tieša saikne uz kriminālu procesu, un konfiskāciju var uzskatīt par vienu no sankciju veidiem. Tieskā bāzē, kāda tā ir pie, pa, paredzēta saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību krimināltiesībās, un tas ir aprakstīts 5. pantā direktīvas priekšlikumā, ka krimināla procedūra ir veikta pret personu, uh, Tā var novest pie krimināla, sodā, tātad pie krimināla sodāmības un ir saistīta ar to, ka ir vei, tiek veikt šis nodarījums. Tas nozīmē, ka ir jābūt šāda veida pierādījumiem, kā tas augtais balance of probabilities, iespēju līdzsvars, tas var likt apšaubīt tiesisko pamatu. Un tas, ka mēs šo um, iespējamības līdzsvaru standartu ieviešam, uh, ir saistīts arī ar subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem un ar tiem saistītiem jautājumiem, kā tie ir noteikti līgumā. Un līgumā par Eiropas Savienības darbību 67. panta pirmajā punktā ir noteikts, ka um, tiesību drošības un tieslietu jomā uh, ir noteikts, ka tiek respektētas dažādo valstu tiesību sistēmas un tradīcijas. Tas ir noteikts arī 82. pantu 2. punktā, kas ir viens no direktīvas priekšlikuma tiesiskajiem pamatiem. Un šī līdzsvara, šī ieviešana var tikt uzskatīta par pārmērīgu iejaukšanos pierādījumu tiesībās un ap, tiktu apšaubīt arī tiesneša loma tiesību sistēmās, un tādēļ tas neatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, kā tas ir noteikts līguma 67. un 82. pantā. Esošie tiesiskie pamati ir paredzēti uh, tiesiskās sadarbības krimināltiesībās jomā un nosaka, ka šāda veida konfiskācija, kas nav balstīta uz um, notiesājoša sprieduma, uh, ir kalpo par sankciju veidu, un tas nozīmē, ka pierādījumu nastai ir jābūt pietiekami augstai, lai atbilstu kriminālu tiesību un uh, kriminālu procesu pamatiem. Tādēļ šāda konfiskācija, kas ir balstīta uz šo iespējamību, nav ietverta piedāvātajā tiesiskajā pamatā 82.2 un 83.1 punktiem līgumā. Otrs jautājums - esošā tiesiskā pamata piemērošana konfiskācija, kas nav saistīta ar notiesājušu spriedumu. Šāda veida konfiskācija ir ietverta esošajos tiesiskajos pamatos, ja vien ir skaidra saikne ar kriminālu procesu un konfiskāciju var uzskatīt kā vienu no sankcijām kriminālu nodarījumam. Tādēļ, ja kaut kāda iemesla dēļ šie priekšnosacījumi netiek izpildīti, tad 82.2 un 83.1 nav pareizais tiesiskais pamats. Un Tas ir tā rezultātā civila procedūra uh, ir, kas nav saistīta ar kriminālu procesu, pēc principa ir ārpus šīs direktīvas aptvērumu, un ja šāds režīms tiek izmantots krimināltiesību instrumentu īstenošanai, kā tas ir šajā direktīvā, nozīmē, ka šādiem civil nodarījumiem būs jāpiemēro krimināla procesa norma, normas un arī aizsargājušie noteikumi. Tālāk, um, nevainīguma prezumpcija. Konfiskācija kā tā ir paredzēta 5. pantā direktīvas priekšlikumā norāda, ka apsūdzētajai personai, kā arī mm, nosodošam spriedumam un kriminālu procedūrai ir jābūt paredzētai 5. pantā A un B punktos. Un jāsaka, tā ir ļoti specifiska norma. Un šāda veida situācija šķiet, ka ir krimināla nodarījuma um, satverā, kā to ir noteikusi cilvēktiesību tiesa Strasbūrā. Trešais jautājums ir saistīts ar tādu situāciju, kad nav krimināla apsūdzība pret personu, un šķiet, ka te tiek runāts par uh, civiltiesību režīmu, kā piemēram Butler lietā, kas tika skatīts Strasbūrā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir nāks klajā ar spriedumu, ka civiltiesību uh, šādā režīmā, kā tas, piemēram, ir apvienotās karalistes um, narkotika tirzniecības aktā no 1994. gada, nav kriminālas apsūdzības pret kādu personu. Nē, tā ir uzskatām par civilu procedūru un tā rezultātā uh, tiesības uz uh, nevainīguma prezumciju nav piemērojums. Tādēļ atbilde ir tāda, ka šādā civilu tiesību režīmā, kā tas ir Butler lietā, kur nav kriminālas apsūdzības, Eiropas cilvēktiesība tiesa ir nāks klajā ar spriedumu, ka nevainīguma prezumcija nav piemērojama. Tomēr šeit direktīvas priekšlikumā paredzētais režīms ir saistīts ar kriminālu nodarījumu un var novest pie krimināla apsūdzības. Un ir arī vērsts pret konkrētu apsūdzēto vai aizdomās turamo personu. Un tas liek domāt, ka ir krimināla apsūdzība pret personu. Un tā rezultātā nevainīguma prezumcija, kā tā ir ha, pamatiesību hartas 48. pantā, kā arī Eiropas cilvēktiesību konvencijas 6. pant 2. punkts ir piemērojami. Ceturtais jautājums, pēdējais, saistībā ar konfis, konfiscēto aktīvu izma, atkārtot izmantošanas sociāliem mērķiem. Esošā Eiropas Savienības likumdošana ner, nesatur normas attiecībā uz konfiscēto aktīvu izmantošanu. Dažās valstīs ir nacionāla līmeņa normas, uh, tajā skaitā arī konfiscēto aktīvu atkārtot izmantošanu arī sociālajiem mērķiem, bet ne visās dalībvalstīs ir šādas pārdales schēmas. Principā aktīvi kļūst par izpildes dalībvalsts īpašumu, kas to var vai nu pārdot vai atkārtot izmantot, kā un nu to uzskatīt par nepieciešamu. Turklāt jāatgā, jāatgādina, ka Eiropas Savienības kompetenču ierobežojumu nosaka lī, pilnvaru sadalījums, uh, un uh, kompetenču sadalījumu savukārt nosaka subsidiaritātes un proporcionalitātes normas līgumā. Un atbilstoši šim nodošanas principam Eiropas Savienība var rīkoties tikai savu kompetenču satverā, ko Eiropas Savienībai līgumā ir nodevušas dalībvalsts. Un kompetences, kas nav tikušas nodots, ir dalībvalstu kompetences. Esošais tiesiskais pamats direktīvas priekšlikumam šobrīd ir 82. panta Otrais punkts un 83. pants pirmais punkts. 82.2 nosaka direktīvas pieņemšanu saistībā ar minimālajām normām par pierādījumu pieejamību, personu tiesībām krimināla procedūras ietveros un arī cietušajiem. Konfiscēto aktīvu atkārtot izmantošanu sociālajiem mērķiem neie, nav ietverta šajā kategorijās un tādēļ 82.2 to neatiec. 83.1 savukārt Priekšsēdētāji, lūdzu, vai varētu drīz pabeigt savu runu? Tā. 83.1 nosaka minimālās normas saistībā ar kriminālu nodrīmiem un sankcijām, īpaši smagu noziegumu jomā ar pārobežu dimensiju, kā jau tas ir norādīts šajā pantā. Konfiscēto aktīvu atkārtot izmantošanu sociālajiem mērķiem nav ne definīcijām par kriminālu nodarījumu, ne arī kriminālu sankciju definīcijā, un tādēļ tas nav 83. panta pirmā punkta aptvērumā. Un tādēļ konfiscēto aktīvu atkārtot izmantošanu sociālajiem mērķiem ir jautājums, kas ir ārpus Eiropas Savienības um, kompetencēm un pilnvarām, kas ir noteikts 822 un 831. Vēl jau vairāk šis jautājums rada bāžas saistībā ar šo principu, tātad subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu. Un atbildes ceturto jautājumu tātad ir tāda, ka šīs normas neparedz, ka ir jāietver noteikumi pasākumi attiecībā uz konfiscēto aktīvu atkārtot izmantošanu sociāliem mērķiem. Paldies! Ja jums ir jautājumi, ar prieku tiem atbildēšu. Yes, thank you. Um, with... Paldies. Un pirms es dodu vārdu eh, deputātiem, lūdzu gan deputātiem, gan viesiem izteikties ļoti kodolīgi. Pretējā gadījumā mēs būsim šeit vēl desmitos vakarā, kas man būtu pieņemami, tomēr mēs visi vēlamies atgriezties mājās laicīgi un arī pietiekami daudz laiku debatēm. Tāpēc izturieties ar cieņu pret kolēģiem un runātāju. Kajals kungs manīs jautājums, vai Un, un jautājums, uz ko atbildēt ar jā vai nē, vai esat redzējis pēdējo versiju kompromisu grozījumiem, kas, manuprāt, ir sagatavot šodien, un vai jūsuprāt kompromisu grozījumu teksts atbilst juridiskai bāzei, tas ir eh, jūsu pieminētajām prasībām. Mēs esam saņēmuši kompromisa grozījumus pēc 12.30, esam ieskatījušies tajos un, manuprāt, pastāv divas būtiskākās problēmas. Viena nav saistāma ar juridisko bāzi, bet attiecas uz vārdu rekomendācija izmantošanu. Šķiet, tas nevisai saskan ar labu likumdošanas sagatavošanas praksi un arī direktīvā nevajadzētu iekļaut, nebūtu saprātīgi iekļaut iedzienu ieteikums. Otrais attiecas uz devīto kompromisu grozījumu, nezinu, vai vēlaties, lai es pastāstītu sīkāk, tās ir, tā ir tikai pirmā brīža analīze, bet varbūt uh, var to izdarīt vēlāk. Es redzu, ka referents labprāt dzirdēt atbildi tagad. Paldies! Tas attiecas uz e, kritērijiem par Eiropas kopienu tiesas praksi. Gribu norādīt, ka ar kritēriju attiecībā uz jautājumu par minimālām garantijām attiecībā uz ties, eh, taisnīgu tiesu ir jāpiemēro. Tas eh, neatbildētu uz jautājumu, vai šis ietilpstu eh, līguma attiecīgo pantu ietvaros, bet Engela lietā bija runa par administratīvu procedūru. Un šo kritēriju gadījumā tika uzskatīta militāra disciplināra procedūra līdzīgi kri kriminālam gadījumam. To nevar izmantot, lai pārveidotu kaut ko pār nekriminālu par kriminālu. Bet, turpina priekšsēdētāji, trešais pants eh, kompromis grozījumos eh, risinātu šo problēmu. Ah, oh. ah, Nē, tas nav trešais pants, bet trešā rindkopa. Jā, problēma ir tā, ka mūsu prāts šis paragrāfs nav skaidrs un mēs neizprotam precīzi, kas tiek prasīts. Vai tas nozīmē, ka dalība valsts ar konfiskācijas sistēmu var ieviest šo direktīvas daļu tikai, ja tā to vēlas. Tas nekļūst skaidrs no formulējuma. Paldies, saka priekšsēdētāji, domāju, ka, kā atbilde tā ir pietiekama. Paldies, vārds referentei Makovejai tagad. Uh, thank you. So, uh... Paldies. Pirmā daļa ir novecojusi, jo attiecas uz lietām, kas ziņojumā vairs e, nepastāv. Un tikai paplašinātajā konfiskācijā kad ir krimināllieta un apsūdzība papildus, jūs varat konfiscēt vairāk nekā ir pierādīts attiecībā uz konkrēto nodarījumu un ņemot vērā personas līdzekļus. Un vēlreiz pār konfiskāciju balstīt uz pierādījumiem un devīto kompromisu, kas attiecas uz piekto pantu. Mēs domājam Eiropas cilvēku tiesību konvencijā minētās tiesības uz taisnīgu tiesu un visas garantijas atbildētājiem taisnīgas tiesas nodrošināšanai, kā arī visu, kas minēts pamatiesību hartā. So it's not much to comment. Uh... Šeit nebūtu pārāk daudz ko komentēt. Es uzskatu, ka. I would say that uh, this angle criteria. Gribu teikt, ka šie pieminētie Engela kritēriji nebūtu piemēroti likuma projektu veidošanai, bet citu starpā tie ir minēti. Un Eiropas cilvēktiesība tiesa ir norādījusi, ka pat ja valsts uzskata kaut ko par disciplināru pārkāpumu, tad var pieprasīt arī īstenot garantijas kriminālas tiesas gadījumā. Um, paragraf 3 un kompromis 9. Trešais paragrāfs, devītais kompromiss nozīmē, ka valstis, kuras izmanto citu sistēmu, var to paturēt. Par vārdu rekomendācija un sociālu atkārtot izmantošanu. Tas ir norādīts pirmajā pantā. Un ir ieteikti vispārīgi principi attiecībā uz konfiscētā īpašuma izmantošanu, un es došu iespēju par šo jautājumu izteikties Soņai, kas ir referente no Alde. Paldies! Līdz Pagaidām ir viens sarunātājs, ne divi pieteikušies. Okay, first, you were, you were very short and very grateful. Bet izsakieties īsi. Tomēr juridiskās atšķirības vēl nav atrisināt Salfāno kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par līdz šim paveikto. Par izmantošanu sociālajiem mērķiem juridiskā bāze neļauj to īstenot, un tomēr varētu ieviest apsvērumu šajā sakarā par atkārtot izmantošanu. Ja plašāk mēs to interpretēsim, varbūt, bet. Mēs to varētu iekļaut tik tālu, cik tālu. Tas nav saistoši, vismaz varētu nodot spēcīgu politisku vēstījumu. kurā mēs skaidri norādītu lietas. Un tā kā Eiropas um, parlaments strādā pie labas prakses veidošanas šajā jomā. Un tā kā tiek aicinātas dalībvalstis pieņemt attiecīgos pasākumus balstoties uz iegūto pieredzi par eh, to, kā izmantot konfiscētos līdzekļus, projektus cīņā pret eh, noziedzību, projektos um, līdzīga rakstura Un, ja mēs vēlamies nodot politisku vēstījumu, tad tas varētu būt pirmais eh, stūrakmens, kas dotu iespēju veidot vēl skaidrāku nākotni. Paldies! Nākošais runātājs De Jungs. Paldies, priekšsēdētāji! Man Trīs, četri jautājumi. Pirmkārt, septītais kompromiss grozījums, kurš kārtīgi reiz tika mainīts šodien pēcpusdienā, un kur norādīts, ka nacionālo kompetento tiesu nolēmumi pēc juridiskām, juridiskiem procesiem, kas, manuprāt, ir ļoti neskaidrs formulējums, uh, to vajadzētu tomēr šeit nosaukt par kaut kāda veida spriedumiem un nevis vienkārši vispārīgu eh, frāzi par pēc juridiskām darbībām. Tālāk par kompromisu grozījumu numur 9. Un, manuprāt, tas ir centrs visam. Piekrītu Makovejs kundzei, ka vismaz iespējamības jautājums šeit eh, Eh, punkts šeit ir izņemts. Tāpat arī es neesmu vēl uh, iepazinies ar juridiskā dienesta atzinumu, un pat ja ir tiesa, ka kritēriji ir piemērojami sastajā pantā norādītie, tad. Uh, under the area of criminal law or not. And that is here. So I. Tādā gadījumā es domāju, ka. Relation that we have there could at least Domāju, ka formula eh, varētu darboties šobrīd, un mēs trilogā redzētu, vai to var formulēt skaidrāk. Un domāju, ka vismaz ir labi to saņemt rakstveidā no juridiskā dienas. Trešo rindkopu es labprāt formulētu savādāk, ka dalību valstīm ir iespēja īstenot civilas sankcijas vai civilus eh, procesus eh, tā vietā, kas ir norādīts šī panta pirmajā, eh, otrajā punktā. Un ļoti lielā mērā piekrītu juridiskajam dienestam runājot par konfiscēto līdzekļu atkārtot izmantošanu, jo tā nav direktīvas valoda. Mēs runājam par likumdošanu, nevis par rezolūciju, kurā mēs uzrakstītu, ko mēs gribētu. Un šajā sakarā mums ir jādomā par to, ko mēs iekļausim preambulā. Soņas Alfā no pieminētais, man pret to nekas nav iebilstams. Tāpēc vajadzētu pārskatīt šos jautājumus katrā ziņā. Atbalstīšu savas grupas balsojumu pār. Paldies, Sargentīni kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi Viens jautājums vai no civil likuma var veidot kriminālu likumu. Un zaļie tomēr e, domā, ka šeit e, nevajadzētu veidot jaunu definīciju. Mēs šaubāmies, vai civil likuma pantus var izmantot kā krimināla likuma pantus. Un varam tomēr uzskatīt, ka trilogā varam mēģināt eh, ieviest korekcijas, bet eh, tas tomēr nozīmētu, ka šī komiteja pēc tam iesaistīsies nedrošā trilogā un padome ar mums negribēs vest sarunas. Tā kā es neesmu mierā ar šādu risinājumu, tad vai man vajadzētu paļauties uz padomi, kas arī nav mūsu zaļo vislabākais risinājums. Un mēs šeit mēģinātu mēs šeit mēģinātu problēmu atrisināt citādā veidā. Mākovejs kundze, tagad vārds jums ļoti īsi. Manuprāt, nav atšķirības starp šodienas grozījumiem un juridiskā dienas atzinumiem papildus sastēm pantam eh, Eiropas cilvēktiesību konvencijā un hartā. Mēs esam uh, mainījuši. atsevišķus formulējumus saistībā uz konfiskāciju un ņemot vērā iepriekš sacīto. Eh, mēs runājam par eh, īpašumu atsevināšanu, tad es nevaru iedomāties, ka tas notiek bez tiesas sprieduma. Taču lasīšu tagad tekstu. Pēc juridiskiem, eh, juridiskām procedūrām, kas ir balstīts uz spriedumu, es domāju, ka tas varētu apmierināt visus. I wish we were always all happy. That would be great. Jā, tas būtu lieliski, saka priekšsēdētāja. Un tagad es mēģināšu izdarīt īsu kopsavilkumu, ņemot vērā šodienas priekšlikumu, pareizāk sakot, pieprasījumu no Alpāno kundzes balsot rīt deviņos un nevis pēcpusdienā. Nezinu, kā to uzskatā referente, bet atgriezīsimies pie tā. Bet pieņemu zināšanai, ka tā kā juridiskais dienests vēl nav īsti mierā rezultātu, un tāpat arī pie politisko grupu vidū īstas vienprātības nav, vēl vajadzētu šeit pieslīpēt lietas. Un par balsojumu runājot, vispirms mēs ieskatoties darba kārtībā redzam, ka nav tik vienkārši abiem balsojumiem vajadzēja ilgt 70 minūtēm, mums ir pusstunda no rīta. Otrkārt, daudz deputāti nezinās eh, par šīm izmaiņām un ieradīsies pēc deviņiem. Treškārt, mēs esam lūguši referentu, kas būtu jāskatā deviņos konkrēti Flašikovs kundze, viņa piekristu. Atbildes no viņas nav, mēs esam devi, tiem, kuri 9.30 nāk ar savu prezentāciju, vai viņi piekrīt to pārcelt uz pēcpusdienu, lai mums būtu pietiekami e, laiks balsošanai. Un mēs vēl aizvien gaidām atbildi, un visbeidzot tautas partija e, lūdzu to likt uz balsošanu. Bet vispirms es gribētu dzirdēt referents viedokļi, vai principā jūs piekrītat balsojumam deviņos un nevis trijos, kā tas tika piedāvāts. A little bit confused. Um, I was going to be in Krim anyway and vote. Man deviņos jābūt Krim un jābalso jebkurā gadījumā, taču, kā jau jūs sacījāt, daudzi varētu neatnākt uz balsošanu Es gribētu, lai būtu maksimāli daudz deputātu klāts. Es tā teiktu, saka priekšsēdētāji, un saskaņā ar maniem dokumentiem. Rīt deviņos, pirmkārt, mums ir Flašikovas Benovas ziņojums, un deviņos trīsdesmit prezentācija pār Eiropolu, un pēc tam vēl citu daži citi jautājumi. Deviņos balsojums nav paredzēts. Balsojums ir paredzēts Krīma komitejā. Tas kļūt vēl sarežģītāk. Es neesmu saistīta ar Krīmu, bet Krīma priekšsīdētājs lūdz, lai balsojums notiek deviņos lībē. Uh, Es ceru, ka nebūs garas debats. Vispirms Alfano kundze, kura varētu pusminūtes laikā izstāstīt, un pēc tam Sargentīnī kundze izteikt savu viedokli. Jā, tā kā Monika ir klāts, tāda izskaidroju situāciju. Rīts pēcpusdienā pulksten trijos ir balsojums Lībe komitejā. Tajā pašā laikā Krīma komitejā. Kā jau sacīja Veronika, notiek pasākums paredzēts jau pirms pusgada, piedaloties valstu deputātiem e, trijos, e, atklā, e, atklāja sēdi Maustrēmas kundze nevaru saprast par Krim, bet vai jūs piedāvājāt balsot deviņos libē? Tas ir tas, ko es piedāvāju sēdes sākumā. Pulksten trijos es jautāju, vai ir iespējams tā vietā, lai balsotu trijos, e, balsot deviņos, vai rīta sākumā, vai rīta vidū, un Krim, pat ja balsis ir paredzē, balsošana paredzēt, mēs piemērotos jums. Deviņos, tā tad, vai ne, deviņos Argentīni kundze lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Mans, man lūdza ierasties šeit, jo es saskāros ar iespējamu balsošanas laiku pārcelšanu Lībē. Tas notiek mazāk nekā 24 stundas pirms balsošanas Mums ir dubulti mandāti, mums ir deputāti Libe un Krim, mēs nevaram vienlaicīgi organizēt divas balsošanas, un bez tam es domāju, ka šādas vēlmes ir jādara zināmas caur koordinatoriem. Un es aicinu jūs balsošanu noturēt kā paredzēts lai visi varētu būt klāt balsot. Es nesaprotu, no kurienes nāk šis priekšlikums un nedomāju, ka tas ir ticis apspriest ar koordinatoriem. Pēdējais runātais Matjē, neatvainojiet Matjē, kundze izsakās. Tas izklausās mazliet sarežģīti. Krim komiteja apkrau visas deputātas ar darbu, tomēr vajadzētu visu šo pasākumu mazliet padarīt gludāku. Ir Krim vidusposma ziņojums, kas eh, tiek likts uz balsojumu, ir 700 grozījumu, eh, tiek apspriesti kompromisa grozījumi, lai varētu balsojumu noturēt rīts. Krim komiteja grib piemēroties Libei, un arī Libei ir mazliet jāpiepūlas. Nesmu pārliecināti īsti, ziniet, ir vēl debesu braukšanas ceturtdiena un ir trešdienas pēcpusdiena. Pirms debesu braukšanas ceturtdienā neviens nenāks balsot, ne Libē, ne Krim. Tomēr jāapzinās, kā, kurā laikā deputāti ir klāt. Un, ja jūs gribat, lai visi maksimāli deputāti ir klāt, balsojumam ir jānotiek trešdienas rītā, jo trešdienas pēcpusdienā nebūs nevienam, ne otram ziņojumu. Ne šeit nav runa par trešdienu, bet par otrdienu. Jā, bet arī. E, e, Trešdien ir atstotais maijs tieši, tāpēc mēs balsojam rīt. Tomēr ir deputāti, kas ir klāt pirmdienas pēcpusdienā, tas ir ļoti vienkārši visām politiskām grupām lūgt la, deputātiem klāt uh, otrdienas rītā, balsojums nav tik garš, otrdienas rītā to visu var izdarīt. Es domāju, ka tādā veidā klātbūtne būtu maksimāli e, nodrošināta. Makovejas kundze, vārds jums, Alfāno kundze piedāvāja. Jūs jautājāt, vai viņi ir jautājusi mums, un es tik tiešām piekrītu, uzskatot, ka Krim ir e, elastīga, mēs varam sākt ar balsojumu Libē 9 un turpināt ar balsojumu Krim desmitos ir izslēgts. Es neteicu desmitos. Nē, mēs sākam balsojumu Libē un pēc tam turpinam Krīmē. Tas nozīmē ļoti daudz izmaiņu. Matie kundze, mēs nerunājam par trešdienu, bet par rītdienas balsojumu. Un rītdienas pēcpusdienas vietā Alfāno kundze grib balsot rīt no rīta. Ļoti daudz vēl nav klāt. Es neesmu mierā ar to, es negribu skatīt šo priekšteikumu ārpus koordinatoru sanāksmes, un es gribētu lūgt koordinatoru principiāli to izskatīt. Es nedomāju, ka balsojums ir jāmaina. Es saprotu, ka Markovejs kundze ir elastīga, bet viņi saka, ka trijos nāk Malmstroma un Nacionālo parlamentu deputāti. Jā, bet vienmēr kāds nāk. Tagad ir nolikts balsošanas laiks uz trījiem rīt un nevis trešdien. Rīt otrdien. Es negribu to vairāk ilgāk apspriest, jo ikvienam ir kaut kāds vēl eh, cits darāmais. Alfāno kundze. Uh, desmit pāri trījiem man lūdza man vadīt sēdi. Šis jautājums bija jānokārto. Pirms tam es aicinu, ka pēc sanāksmes koordinatori nokārto pēcpusdienā pa ēpastu. Un ja visi koordinatori uzskata, ka balsojumam ir jānotiek rīt no rīta deviņos, un ja citi darba kārtības punkti var tikt pārbīdīti, jo arī tas vēl nav apsolīts, jo ir uzaicināti cilvēki no ārpuses. Mēs nevaram viņiem pateikt, ka mēs esam kļūdījušies. Mums ir darba kārtība un. Uh, mums nevajadzētu to vairāk diskutēt. Atvainojos, es izsakos pārāk asi, un mums vajadzētu pabeigt lietu pēc būtības. Matie kundze, atvainojiet, kāpēc nevar uh, likt uz balsoš balsošanu? Koordinatori vai šodien e, sanākt vakarā, bet es nesanāku viņa vakarā šodien, bet jūs pati to piedāvājāt, es neko nepiedāvāju. Matie kundze. Šis punkts ir slēgts. Atvainojos, turpina priekšsēdētāji un pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. Tā arī es nesapratu, skan balss no zāles. Es saku, ka to nolēmja koordinatori, jo tas ir viņu darbs. E ir jārīkojās demokrātiski. No. E non è corretto quello che è stato detto dalla collega Sargentini. Pagaidām, tā kā ir vairāk runātāji, nav iespējams visus pārtulkot. Turpina priekšsēdētāji. Ja mēs pāriem pie nākošā darba kārtības punkta, personas datus gan eh, aizsardzība. Albrehta kungs vēl nav klāt, tāpēc pārtraucam sēdi uz desmit minūtēm, kurš varētu, kas varētu dot mums iespējas vienoties starp koordinatoriem, un mēs eh, turpināsim bez 15.5 ar Albrehta ziņojumu. Okay, colleagues, we... Labi, kolēģi, turpinām. Vispirms jūsu informācijai darba kārtība tiek, netiek mainīta. Lūdzu, ieņemiet vietas. Darba kārtība nemainās. Otrakārt ejam pie Albrecht kungu. Albrecht kungs, vai jūs esat gatavs? Lūdzu, jums vārds. Paldies! Vispirms es gribu izteikt atvainošanos, kad pārtraukums nonāca pie nepieejamības, tā kā daži mūsu ēnu referenti, kas nevar piedalīties šodienas sapulcē. Un es ceru, ka tas neradīs problēmas grupām, kad viss grupas būs pieejams un ka šī apmaiņa, kad mēs ielikām šo, šīs debats grafikā, tad vajadzētu komitejā arī pārunāt par grozījumiem, uh, un atsevišķiem jautājumiem, jo ir tik daudzi grozījumi un tik daudz jautājumu, ko mēs gribētu pārunāt. Pagājušreiz tas nebija iespējams, jo bija citi, citām nepieejamībām, bet tagad mēs sakal esam klāt un mani ēnu referentu Voskungs un Stratford kungs nav. Mēs Drucas kungs arī nav klāt nu, atkal situācija, kad es esmu šeit, lai uzklausītu jūsu bažas un atbildēt uz jūsu jautājumiem, un tad nodot šo informāciju ēnu referentiem, un es jums varu dot vispārīgu informāciju, par to, kur mēs esam nonākuši. Mums ir bijuši kādi 4-5 ēnu sanāksmes, ir milzīgs skaits grozījumu un milzīgs skaits jautājumu, tā kā mēs neesam paspējuši izrunāt tik, cik mēs gribējām pirms šodienas, un tad mums ir vajadzīgs papildu laiks, Un es domāju, ka ir skaidrs, ka mēs 29. mājā nespēsim balsot. Tātad no mūsu puses mums ir jāatliek balsojums no 29. māja uz tālāku laiku. Bet mēs gribam pabeigt šo jautājumu par, gan par regulu, gan par direktīvu, ko mēs pārnāsim rītā. Mēs gribētu lai par viņām nobalso kopā pirms vasaras pārtraukuma, un mēs gribam to veicināt pēc iespējas ātrāk, bet mums ir vajadzīgs vairāk sapulcs, tās jau ir sarunāts, rītā būs nākošā kompromisa sapulcs sanāksme. Mēs esam spēruši plats soļus priekš, mums jau ir vairāki kompromisi panākti, bet ir ļoti grūti norādīt, kur mēs, cik tālu mēs esam nonākuši, jo visi panti ir savstarpēji saistīti, un ja ir jautājumi par aptvērumu un datu procesu, tad nevar to atšķirt no individu tiesībām un arī no sloga datu kontrolieriem, datu procesētājiem, procesā. Bet mēs sekosim mūsu 2011. gada jūlija rezolūcijas, tas ir direktīvas no 95. gada, mēs negribam to pilnībā mainīt sistēmu, mēs negribam, lai mums būtu citi noteikumi, mēs gribam vairāk vai mazāk kaut ko līdzīgu, bet mēs gribētu vienu tiesību aktu. Tas ir mūsu mērķis, un mēs gribam arī ieviest pieredzi no beidzamiem 10, 15 vai 20 gadiem. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mēs varēsim pieņemt šos kompromisus ar lielu konsensus, vienotību, bet ir vairākas pārunas vajadzīgas ar ēnām, ēnu referentiem. Lūdzu, kontaktējieties ar savu ēnu referentiem vai ar, arī ar mani, ja ir jautājumi, ko jūs gribat pacelt. Mēs būsim atkarīgi no jūsu uzticības, mēģinot panākt plašu vienotību, un tad balsojums par visiem šiem grozījumiem. Tas nav viegls uzdevums, un mēs mēģināsim sadarboties, lai veicinātu to jums un lai mums būtu mandātu sarunām ar padomi pirms vasaras. Un es domāju, ka padomē īru prezidentūra ļoti labi strādā. Viņi iet uz, viņiem jautājums iet uz priekšu, un es ceru, ka viņi arī varēs pieņemt savu pārunu mandātu vai pamatu tam pirms vasaras pārtraukuma, lai varētu sākt tiešās pārunas. Paldies, un es labprāt gaidu šo sarunas. Paldies, Albrekt kungs! Jūs jau norādījāt, kad bija grūti daudziem dalībniekiem piedalīties. Mums ir ļoti maz ēnu referentu. Paldies! Aksels nav spējis būt klāt, un man ir liels prieks viņu aizvietot un izteikt viedokļus šajā politiskā debatē. Mana grupa vienmēr teikusi, ka datu aizsardzībā pilsoņu tiesības un iekšējā tirgus funkcionēšanai jāiet roku rokā. Abām pusēm ir jāpastiprina, lai būtu ilgtspējīga data aizsardzības likumdošana. Tautas partija labprāt uzskata grozījums, ko tautas partija ir uzstādījusi, un es jums nosaukšu mazu sarakstu. Pārtraukt birokrātiju par dokumentāciju mazajām un vidējām uzņēmumiem. Noskaidrot, kāda ir atbildības kontrolieriem un procesoriem, un izmantot datu pašreizējiem biznesa modeļiem, un tad atļaut datu izmantošanu apdrošināšanas firmās, piektais - izmantot datus pētniecībai, sestais - veicināt pašregulēšanu uzņēmumiem, nevis noslogot procedūras ar iestādēm, bet septītais - pieņemt priekšlikums par datu pārnesamību un tas, kas ir tehniski iespējams. Lūdzot visu šo, nenozīmē, ka pilsoņu tiesības tiks no, atstāts novārtā. Ir vajadzīgs līdzsvars. Paldies! Paldies! Mēs ir Ramiro Lopes kundze. Es nevaru to darīt Dimitrijas vārdā, jo viņš man nav lūdzis to darīt, bet es gribu izmantot iespēju izvirzīt viens vai divus jautājumus. Es esmu iesniegus grozījumus, un es gribētu, lai ziņotāji, referents viņus pieņemt. Un pirmais ir 977, kad cilvēki var atsaukt piekrišanu datu nodošanai tikpat viegli, kad, kā, kad kādreiz ir ļoti viegli dot piekrišanu, bet kādreiz ir ļoti grūti atsaukt piekrišanu no tehniskā viedokļa. Un lai nodrošinātu, ka tas ir saprotams, lai cilvēks var atsaukt piekrišanu tikpat viegli, kā to dot. Vēl viens grozījums, ko es gribētu pieņem, lai pieņem. Un tas attiektos uz uzņēmumiem, kas uzklāj. Tratas. I... Mēs saucam par mākoņu datošanu, jo parasti ir apakšlīdzēji, un šiem apakšlīdzējiem vajadzētu turēt arī vienā persona, kas nodarbojas ar datu aizsardzību un kas būtu pakļauts tieši tām pašām saistošajām juridiskajiem pienākumiem, kas izriet no sākotnējā līguma. Man šķiet arī, ka tā varētu būt eh, nozīmīga līnija, lai skat, saistītu datu aizsardzības sistēmu ar mākoņdatošanu. Otrais grozījums, kur arī es gribētu pieņemšanu, attiecas uz jauno koherences mehānismu pabeigšanu, jo tad, kad ir vairāka es uh, iestādes vienā uzņēmumā un kontroli īsteno galvenā uzņēmuma autoritāte, tad šī filozofija, kurai mēs piekrītam, rāda problēmas resursu eh, gadījumos, jo un prasījumu gadījumos, tāpēc, ka tad, kad rodas problēmas ar kādu uzņēmumu, kurai ir vairākas pārstāvības, bet uh, lēmumu pieņem galvenā uh, uzņēmuma pārstāvība, tad tas var praksē radīt daudz problēmas ne tikai par tūkošanu, bet arī un mutisko tulkošanu, bet arī juridisko sistēmu gadījumā, jo katrs valsts likumdošana atšķiras un priekšlikums būtu šo galvenās mītnes uh, autoritatīvo struktūru, lai tā kontrolētu attiecīgās pakļautās struktūras, tāpēc, ka šim uzņēmumam ir atse... meitas uzņēmumi. Un tas varētu būt pietiekam problēmas atrisināšanai. Un tādējādi kontroli uzņemtos sākotnējā uh, kontrolējošā autoritāte. Šo tematu varētu eh, apspriest. Mūsuprāt, tas atrisinātu daudzas problēmas praksē, un tā ir dat Spānijas datu aizsardzības uh, aģentūras um, nostāja, un šo, to varētu ņemt vērā. Un noslēgumā gribu apsveikt referentu par paveikto darbu saistībā ar šo referentu un eh, sagatavojot tik daudz grozījumus. Paldies! Paldies, vai ir vēl kāds, kas gribētu izteikties? Nē. Labi, tad es došu pašai vārdu. Divi jautājumi par aptvērumu. Viens ir daudz pārunātais paketes pieeja, jo es neesmu pārliecināta, bet varbūt, kad īrijas prezidentūra var mūs apgaismot, kad dalībvalsts ir pametuši ideju, kad publiskos pakalpojums ir svītroti no regulas un ir jāiekļaut direktīvā, bet tas droši vien vispār nenotiks. Tas ir jautājums par aptvērumu. Mēs gribam vienu instrumentu, un tagad mēs nesaņēmām to, te mēs gribējām pakets pieeja, un es gribu, lai apsola padome, kad sabiedriskie pakalpojumi būs regulā un ka direktīva būs tikai tiesības, tiesību aktu ievērošanai. Tad ir jautājums par persono, personīgiem datiem. Tas ir svarīgs jautājums mūsu debats beigās. Mēs runājam par anonīmiem datiem. Es neticu anonīmiem datiem, jo anonīmi dati var izmantot un tiek izmantot, lai norādītu in, uz, norādītu uz individu, jo nav jautājums identificēt individu vai paziņot individum. Tas ir ļoti labs attīstība, bet mums ir arī jāadaptē mūsu jautājums šajā jomā. Es gribu uzklausīt arī ekspertu šajā jomā. Mums bija eksperta tikšanās pagājušajā nedēļā, kas man nepateica, kad es kļūdos, bet vienkārši apstiprināja manas bažas, un es domāju, tas būs ļoti būtiski, kā mēs definējam personīgos datus, kas atļaut norādīt uz individu, jo tas lielā mērā noteiks, cik mūsu vērtīgi ir mūsu pakete. Tātad ejam vispirms lūkšu komisijai izteikties, tad īrijas prezidentūrai un tad atgriežamies pie raportoru komisiju. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu atbildīgs no DG Justice. Es pateicos par iespēju izteikties. Mēs ļoti novērtējam darbu, kas tiek veikts no referenta puses parlamentā, un mēs piedā, piedāvājam palīdzību visiem referentiem, bet arī grupai, un ja jūs to vēlaties, tad mēs varam piedalīties pārunās un dot tehnisko palīdzību, un mēs to arī turpināsim darīt. Mēs redzam paralēlu progresu gan padomē, gan parlamentā, un mēs ceram, ka tas laicīgi nonāks pie augļiem. Mēs neveicam, negribam revolūciju, bet evolūciju. Mēs gribam pastiprināt aizsardzības noteikums viceprezidenta Redinga ir teikusi, ka viņi grib uzlabot regulāciju gan direktīvā, gan, gan individu aizsardzībā, bet lai kopīgais tirgus attīstītos un parlamentā mēs arī gaidām pirmo ziņojumu no 2011. gada, kas ir saņēmis plašu atbalstu plenāru sēdē. Plenār Tad, tas ir viedoklis, ko komisija ir arī sekojusi savās tiesību aktu priekšlikumos, un mēs arī ceram, ka visas grupas, kas runās par šo tēmu, un it sevišķi referents, vadīsies no pirmā ziņojuma. Tas ir mūsu viedoklis par patreizējo situāciju un par diviem jautājumiem, ko, kas tika uzdot no priekšsēdētājs puses varētu drusku izteikties par tiem jautājumiem. Lisabons līgums jau neiekļaujās likumdošanu un kārtību, un mēs netaisam tos mainīt, bet tādī pašā laikā ir daži vairākas nodaļas līgumā, kur ir direktīvā un kur ir jautājums par policijai un par kriminālu tiesību aktiem likumdošanu. Un tas ir ļoti loģiski, un tas ir, tā ir arī struktūra, kādu mēs esam ieteikuši, ka būtu regula visiem, izņemot direktīvu, kas būtu attiektos uz iepriekšējo nodaļu, jo tas būtu ļoti loģiski, skatoties uz struktūru, kas līgumu struktūru. Mēs izvirzam veselu publisko likumdošanu, nav iespējams, jo tad mēs, kad pilsoņiem būs, nebūs aizsardzība, kas bija jau agrāk direkt, zem direktīvu, tā kā es neuzskatu, ka saruna ies tajā virzienā, bet tas ir vienmēr arī bijis ar secinājumu, ka mēs gribam aizsargāt pilsoņus, bet arī ņemot vērā digitālos realitātes, bet nepārkāpt cilvēku tiesības, kur visu var uzkrāt un pārsūtīt par internetu. Par definīciju par personu personīgiem datiem, tad mēs esam noturējuši definīciju, kas ir direktīvā, un mēs esam atvērti balsoties uz tehnoloģiskām, tehnoloģijas attīstībām, mainīt definīciju, kas ir personīgie dati. Bet ir jābūt zem regulas un zem direktīva. Un ir patiesība, ka Amerikas Savienotās valstīs ir četri dati, ko var, piemēram, vecums, dzimums, pastindeks un vēl viens rādītājs. Ar, ar tiem četriem rādītājiem vienu visus var sabiedrības loceklis var identificēt. Tātad mums ir uh, jāmaina aizsardzības likumdošana, lai būtu anonīmi dati, bet tur, kur individu nevar identificēt, tad tās ir jautājums, kas nav neiekļaujās regulā un mums ir jānovelk līnija kaut kur. Tātad tas ir, ko mēs gribam Tā mēs gribam atbildēt uz priekšsēdētājs jautājumu. Paldies! Tad dod vārdu Rorī Goganam no īrijas prezidentūras. Paldies, priekšsēdētāji! Es došu jums viedokli, kur ir padomi. Jūs zinat, ka mēs gribam runāt par regulas apstrādi, lai mēs varam maksimāli progresu veikt. Tātad prezidentūras beigās mēs iesim uz padomu 6. jūnijā un atbildēt būtiskos jautājumus par pirmām četrām nodaļām. Mēs viņiem paziņosim par cetru, četru, pirmo četru nodaļas progresu, bet tas nenozīmē, ka teksts ir iesaldēts. Uh, lai varētu norādīt, kur ir konsensus no dalību valstīm. Korepērā pagājušajā nedēļā mēs pārbaudījām dažus šos jautājumus, lai varētu ar viņiem, viņus risināt pirms mēs ejam padomē pie padomas. Un tad mēs arī runājam par piekrišanas definīciju, un izteiksms, izteikšanās brīvība, un es varu pateikt, ka mans ministrs teica, ka ir svarīgi, kad mēs ejam uzmanīgi uz priekšu, un tad mums būtu procedūra, kas varētu sasniegt mūsu mērķi. Mums ministrs Alan Šeters skaidri pateica, ka dalību valsts vēlās elastīgumu un šī debata vēl turpinājās ar padomu un nebeigsies ar īrijas prezidentūru. Tas uzklausās bīstami. Es lasu, kad EDPS grib izteikties, bet es neredzu nevienu. Tātad varbūt atgriežamies pie referenta. Paldies, priekšsēdētāji! ļoti īsu komentāru par jautājumiem, kas tika pacelti, jautāti. Pie... Jautājums ir, es varu teikt, ka mēs jau strādājam, un ja ir jautājums par veselību un pētījumiem, tad mēs mēģinam kopīgi atrast risinājums par bažām, kas tika izteikts bet es domāju, ka mēs drīz varēsim sasniegt vienotību par šo jautājumu. Mēs esam jau diezgan. Tātad uzskatīs tieši no, gru, no kompromisiem, mēs tiksim, ris, atradīsim risinājumu. Manā ziņojumā es jau mēģināju komisijas priekšlikums apskatīties, jo mums vajag koncentrēties uz pamat jautājumiem, ko mēs gribam panākt ar papildus normām tieši digitālā vidē, bet vispār arī jāskatās uz sekām, ko šīs normas varētu veicināt, bet es domāju, ka mēs atradīsim risinājumu pamatojoties uz manu priekšlikumu un par Romero Lopez kundzes jautājums par piekrišanu un iespēju to atsaukt. Mēs esam atraduši formulējumu. Un arī par kompetenci un par konsekvences jautājumu, kad ir kādas ir iespējas no iestādēm, tad mēs varam arī atkal atsaukties uz saviem priekšlikumiem, kur mēs esam izteikuši, kad vajadzētu būt viens pieturs veikals un kad, kad ir jābūt vienam galvenai iestādēji, bet tā ir pienākums būt koordinēt ieviešanu un piekrist vienotai interpretācijai ar visām pārējām kompetentām iestādēm un visu pilsoņu tiesībām. Tas ir ļoti būtisks jautājums, ko jūs jau minējāt, ka pilsoņiem varētu būt problēma, ja ir atšķirīgas valodas un kad iestādes dažās dalību valstīs, kas rīkojās ar šiem jautājumiem. Un tad es gribu arī atbalstīt to, kad mēs piedalāmies pakets pieejā no parlamenta puses, un mēs arī gribam, lai šie priekšlikumi tiek pārunāti paralēli gan regulu un direktīvu, un tas aptvērums regulai nevajag, nevajadzētu samazināt, ir sevišķi runa par sabiedriskām iestādēm, tad 2011. gada jūlijas ziņojumā, kur mēs skaidri pateicām, ka mēs gribam, lai būtu viens juridiskais tiesības akts, kas ir uz juridiskā pamata, kur ir tiesība akti, un to nevajadzētu mainīt. Un, un tad tās arī cerams būs parlamenta viedoklis beigu beigās. Un vēl vienu jautājumu ir, ir daudz jautāts no ieinteresētām grupām, kā piekļuvu publiskiem arhīviem. Es gribu teikt skaidri, kad mēs visi vienojamies, visas grupas un viņu pārstāvi, kad iespēja, ka publiskie arhīvi eksistē, tad nevajadzētu samazināt viņu esamību, likumam nevajadzētu viņiem ierobežot viņu darbu, bet mums tas ir jāpasaka skaidri, regulā, bet dalība valsts var nodrošināt ar viņu publiskiem likumdošanu, var nodrošināt arhīvistu darbu, un ja ir juridiskais pamats, tad publiskie arhīvi tiek nodrošināti šajā regulā. Uh, Tas ir tikai tāpēc, ka ļoti daudz ir izteikuši bažas, un tad mēs ļoti skaidri esam pateikuši, ka un vienojušies par tekstu šajā jautājumā, tā ka esiet droši, ka mūs viss šīs bažas ir zināms, mēs risināsim viņus kopīgi ar visām grupām, un tad mēs gribam ar vienoti iet uz priekšu, bet arī iet steidzam uz priekšu, jo parlaments uzskata, ka mums ir vajadzīgs šis instruments, ka mums ir juridiskā drošība individam un visā Eiropā par datu aizsardzības noteikumiem. Mēs jau esam ļoti tālu uz priekšu par tehniskām iespējām, kā izmainīties ar tehniskiem datiem un visā Eiropā, bet ir tagad vajadzīgs, lai pieņemtu šos noteikumus, mums jāiet uz priekšu ar regulu un ar direktīvu, un mums vajadzētu pabeigt savu, savas pozīcijas līdz vas, pirms vasaras pārtraukumu, un cerams, ka dalībvalsts ar īrijas prezidentūras vad, vadību, lai tulītās pēc vasaras mēs varam sākt pārunas. Tas ir visu mūsu mērķis, lai šī likumdošanas dosijai tiks pabeigts pirms nākošām Eiropas vēlēšanām. Pilsoņi grib rezultāts, tur ir darbs vajadzīgs, mēs strādāsim nākošās nedēļās, īrijas prezidentūra arī smagi strādā, un strādājot kopā, mēs nonāksim pie risinājumu un labu rezultātu. Es esmu par to pārliecināts. Paldies! Much. Okay, the... Liels paldies! Tas nozīmē, ka esam nonākuši pie pēdējā mūsu šodienas darba kārtības punkta. Pieņemu, ka šīs diskusijas būs īsas, jo uh, punkts ir saistīts ar uh, Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģiju, bet saņēmu jaunu savu pierakstu versiju tik tikko. Uh, okay. well, it, it's going to be even shorter. Nu labi, šķiet, ka vēl īsāk būs šis punkts. Kiberdrošības stratēģija Eiropas Savienībā. Komisija 7. februārī pieņēma priekšlikumu, pieņēma paziņojumu, un IMCO komiteja, kas ir galvenā komiteja, šobrīd strādā pie rezolūcijas priekšlikuma projekta. Referents ir Švāba kungs no ETP, bet rezolūcijas priekšlikuma projekts vēl nav gatavs, tādēļ piedāvātu atlikt diskusijas par šo jautājumu. Rezolūciju saņemsiet pa e-pastu. Grozījumu termiņu iesniegšanas datums ir 14. maijas pēcpusdiena un 29. un 30. maijā notiks balsojums Libe komitejā. Redzu, ka kolēģi jau dodas prom uz Luksemburgas laukumu izbaudīt vienu no pirmajām pavasara dienām. Ļoti gudrs lēmums, tādēļ, ja vien citiem nav šobrīd nekādu priekšlikumu, vai komentāru, tad um, slēdzam šodien sanāksmi. Paldies!